Okay. Good morning. Labrīt, kolēģi. Mūsu priekšsādātājs man lūdza novadīt šo sanāksmi, jo viņam bija jādevas uh, citur, viņam ir paredzēti citi uzdevumi šodien, un uh, līdz ar to es vadīšu šodienas sanāksmi. Obviously, I lack Ja šķiet, ka man pietrūkst Buzeka kunga autoritātes. Labi. Tā kā Buzeka kungs vienmēr jūs pakļauj tādam pārbaudas balsojumam, es darīšu tāpat. Lūdzu, paņemiet jūsu kartiņas, balsošanas kartiņas un uh, organizēsim pārbaudas elektronisko balsojumu. Tagad jautājums, vai jūs domājat, ka prezidents Trumps savu pilnvaru mandātu pirmajā nedēļā ir paveicis labu darbu? Lūk, jūs varat balsot. Atbildot jā vai nē, sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 11. Nākamā jautājums, kas tie bija, kas šādi nobalsoja? Labi, tad sākam. Pirmais balsojums eh, mūsu darba kārtībā ir eh, Kumpula Natri ziņojums eh, par noteikumiem par viesabonēšanas vairumtirgiem. tirgiem. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, vēl nebeidzam. And did you vote in favor? Yes. Jūs balsojāt par. Beidzam balsot. 47 pār 1 pret 3 eh, atturoties apsveicu. Kumpola Natrī kundze. Un tagad nākamais eh, balsojums par ES e-pārvaldes rīcības plānu. Atzinuma sagatavotāja ir Angelika Mlināra. Sākam balsot. Nē, te mums ir normāls balsojums. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, arī pieņemts. 17. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 20. grozējums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, tātad pret tagad, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts. 47. grozījums par pret atturas noraidīts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 49. grozējums par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 59. grozējums par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturs pieņemts. 67. grozējums ar mutisko grozējumu par pret atturas pieņemts. 73. grozējums par pret atturas pieņemts. 74. par pret pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums elektroniski balsojam un sākam balsot. Beidzam balsot. 43 par, 1 pret, 6 atturoties. Apsveicam. Tā ir balsošanas procedūras Tās ir balsošanas procedūras beigas. Līdz ar to desmitais punkts darba kārtībām aku energoefektivitāte. Vēlos painformēt, ka 30. novembrī komisija prezentēja tīrās enerģētikas pakotni visiem eiropiešiem ar astoņiem leģislatīviem priekšlikumiem par ēku Eh, energoefektivitāti, atjaunīgo enerģiju, eh, drošo enerģētikas tirgu dizainu, energoapgādes drošību un eh, pārvaldes noteikumiem par enerģētikas tirgu apsaimniekošanu. Šodien mēs sākam diskusiju par visu šo pakotni ar diviem priekšlikumiem. Pirmo mēs skatīsim par iekšlikumu par ēku uh, energoefektivitāti pārskatītajā versijā, Bensena ziņojums tas ir, un uh, pēc tam uh, mēs runāsim par atjaunojumu energoresursu izmantošanas veicināšanu pārstrādātajā redakcijā. Jose Blanko Lopes uh, ir referents pārējai enerģetikas priekšlikumi tiks skatīt mūsu komitejām martā un aprīlī. Mēs esam paredzējuši vienu stundu šai diskusijai. Un tagad es dodu vārdu Bensena kungam. Viņam ir iespēja pastāstīt uh, par uh, ēku energoefektivitātes pārskatīto direktīvu. Jums ir piecas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Vispirms paldies um, komisijai uh, par uh, šo visaptverošo jauno priekšlikumu par ēku energoefektivitāti. Uh, Es domāju, ka mūsu viedoklis vēl top, un uh, um, rezultāts būs atkarīgs no manām un uh, ēnu referentu prioritātēm šajā uh, jautājumā. Protams, uh, pamatprioritātes ir skaidras. Mums jāsamazina enerģijas patēriņš, jāsamazina CO2 emisijas. Uh, Tas padarīs mūsu enerģētikas tirgu stabilāku un mazāk atkarīgu no importiem. Šobrīd uh, mēs uh, tērējam miljārdus eiro uh, dienā, lai um, apgādātu mūs ar ener elektroenerģiju. Mēs esam atkarīgi no Krievijas importiem. Mūsu uzņēmumiem ir nepieciešama enerģija, lai veiksmīgi darbotos. Līdz ar to mums e, jāstrādā organizēti un fokusēti. Mums jāstrādā ilgtermiņā, jānodrošina finansējums un jāpieņem tādi lēmumi, kas e, e, būs noturīgi arī nākotnē. Nevajadzētu aizmirst par klimata un enerģētikas mērķiem līdz 2050. gadam. Šeit ēku energoefektivitāte ir milzīga nozīme. Līdz ar to ļoti labi, ka komisija vēlas uh, nacionālajos klimata un enerģētikas plānos iekļaut plānus par ēku energoefektivitātes ilgtermiņa uzlabošanu un attiecīgo remontdarbu mm, organizēšanu. Protams, tam visam jānotiek respektējot ilgtspējīguma mērķus, mm, saglabājot um, efektivitāti kā vienu no pamatmērķiem. Protams, um, augstas uh, enerģijas uh, cenas dažreiz uh, atbaida uh, investorus uh, šajā sektorā. Mums uh, nevajadzētu pieļaut šādu situāciju. Jāpiedāvā patērētājiem pieejams, mm, nopērkams produkts, kas ir arī noturīgs un ilgtspējīgs un energoefektīvs. Ļoti labi, ka komisija šeit piedāvā dažādas iniciatīvas, lai stimulētu investīcijas labākā ēku energoefektivitātei. Tas ir pareizais uh, izējas punkts. Es vēlos uh, vairāk ambīciju šajā virzienā redzēt direktīvas tekstā, īpaši runājot par privāto finansējumu. Vajadzētu, lai mūsu līdzekļi darbotos. Mēs varam aktivizēt finanšu iestādes, uh, pensiju fondus un um, šādi mēs atslogosim mūsu uzņēmumus un atvieglosim darbus praksē. Piemēram, var veikt um, uh, remontdarbus, bet jāsalīdzina energoefektivitāte ēkai pirms remontdarbiem un pēc remontdarbiem. Uh, šādi uh, mēs varēsim atlasīt tādus projektus, kas nozīmīgi, būtiski uzlabos energoefektivitāti un izmaksās uh, Uh, mazāk dārgi. Mēs visi saprotam, ka mums vairāk uh, jācenšas uh, panākt dekarbonizācijas mērķi. Tāpēc tieši aku energoefektivitāte un attiecīga infrastruktūra, nekustamo īpašumu infrastruktūra šeit uh, sniedz labu potenciālu, un tā ir jāizmanto. Man ļoti interesē arī IKT piemērošana āku energoefektivitātei. Vajadzētu ieviest uh, inteliģences indikatorus, atvieglojot kontrolas un inspekcijas. Te vēl ir daudz punktu apspriežami. Mēs par to runāsim ar ANU referentiem. Man interesē visu jūsu viedokļi par to, ko ierosina komisija, lai mums būs tu visi viedokļi uz galda, lai mēs visu varētu salīdzināt. Mūs uh, interesē izaugsme un jaunas darba vietas. Uh, To var panākt, uzlabojot energoefektivitāti, un tieši eku energoefektivitāte šeit spēlē nebūtu ne pēdējo lomu. Labi, paldies tagad SND, Kumpola Natrī, Konze. Paldies, un šoreiz es runāšu savā dzimtajā valodā, somu valodā. Kā jau referents teica, šis ir pozitīvs virziens gan ekonomikas attīstībai, gan arī enerģijas eko, eko, labākai izmantošanai mājās. Tātad tas jau ir jauns konkrēts piedāvājums, kā uzlabot inženiertehniskos risinājumus ēkās. Mums ir, arī, mums ir pieaugušas zināšanas par ekoloģiskām ēkām. Uh, un eh, konsultācijas par to, kā vajadzētu uzlabot māju ekoloģiju pēc remontiem, ir lielākas. Uh, Es vēlētos atgādināt, ka energoefektīva māja ir arī jauka dzīvošanai, un visnotaļ tā ir arī ļoti moderna un ekoloģiska. Vakar vakarā es ielados no Barcelonas, kurā bija mobilās pasaules kongress, un tur bija ārkārtīgi daudz interesantu aplikāciju vietāluņiem, un e, šī direktīva, par kuru šobrīd diskutējam, arī ļauj paraudzīties e, uz sadarbību ar teleoperatoriem operatoriem un ar dažādu citu pakalpojumu sniedzējiem, kā um, uzlabot eh, māju ekoloģiju. Tātad mēs runājam ne tikai par sienām, par mūriem, bet arī par inženiertehnoloģijām. Vēlētos pateikties referendam ad, er, ziņotājam un no savas politiskās grupas vēlētos pateikt, ka e, ir jāizvairās no energo nabadzības, un to mēs varam e, izdarīt, eh, piedāvājot finansējumu dažādām valstīm. Un eh, energo nabadzība 21. gadsimtā Eiropā vismaz ir nepieļaujama lieta, un es domāju, ka ir jāīsteno gan dažādas eh, sociālas reformas, gan arī citi instrumenti, kurus mums vajadzētu ieguldīt māju remontos. Un, Piemēram, sociālajos dzīvokļos bieži vien netiek ņemta vērā ekoloģija tik lielā mērā kā privātajās, bet es domāju, ka mums vajadzētu arī atgādināt eh, sociālo eh, māju turētājiem, kad ir kaut kas jādara. Paldies! Un tagad eh, Žesar kungs no ECR politiskās grupas. Szanowny Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za. Paldies, prieksēdētāji! Un paldies arī referentam. Paldies, ka devāt man vārdu. Protams, visi esat pie, vienas prātas, kā par energoefektivitāti runājot mājokļos, vēl ir daudz danām, darāmā. Apmēram 30% en ražotās enerģijas aiziet mājās. Un e, mums e, vajadzētu e, samazināt enerģijas patēriņu bet eh, šobrīd eh, šis eh, priekšlikums pamainīt regulu nāk klajā ar priekšlikumu, ka ēkām vajadzētu izveidot sava veida, certif savu veidu certifikāciju un uzlabot to ekoloģiskumu. Šajā dokumentā ir vairāk viedokļu, vairāk ir akursi, un tas viss ar nolūku uzlabot ēku energoefektivitāti, pie tam uzlabot to ilglaicīgi šie priekšlikumi ir domāti, lai izmantot automātiskās sistēmas un termoregulāciju un dažādas IT tehnoloģijas un vieda aplikācijas. Elektromobilitāte arī ir ļoti svarīga. Tas bija par dokumentu, bet tagad vēlētos pakavēties pie tā, kas man šķiet ārkārtīgi svarīgi. Jā, energoefektivitāte jau ir nozīmīga joma, bet ar to nepietiek. Mums ir jādienkāršo metodas un noteikumi, un vienācīga liberalizācija ir ārkārtīgi svarīga, jo šobrīd, piemēram, boileru kontrolas un certifikācijas ir pilnīgai džungļi. Es domāju, ka, protams, noteikumu kopumu ir jāvienkāršo, bet, piemēram, elektromobilitātes eh, priekšlikumi, manuprāt, nav pietiekami. Piemēram, eh, katru desmito, eh, katru desmito automašīnas novietnes eh, vietu, parkošanās vietu vajadzētu padarīt elektromobīlu. Es domāju, ka tas ir pārāk strikts eh, priekšlikums un vēlētos ierosināt varbūt kaut ko citu. Pirmkārt, tas būs ārkārtīgi dārgi, otrkārt, mēs to neizpildīsim, līdz ar to tas nebūs efektīvi. Tā tad gan par dzīvojamām ēkām, gan par biroju ēkām tas attiecās it kā uz abām divām. Es domāju, ka infrastruktūra ir jāveido racionāli un saprātīgi, un šajā procesā mums ir jāņem vērā arī tirgus piesātināšanas process. Elektromobīļi jā, bet ir jāņem vērā arī e, katras dalību valsts specifika. Un tagad Alda grupas vārdām nākamais runātājs. Jā, paldies. Vispirms arī es vēlētos pateikties referentam ka jau ļoti agrīni referents sāka sadarboties ar ēnu referentiem un iekļāva savā ziņojumā ļoti daudz ēnu referentu teiktos. Tātad par ēku renovāciju runājot, jā, ir svarīgi ņemt vērā ekoloģisko aspektu, bet um, mums uh, ir jāmēģina tikt galā ar veselu virkni administratīvos šķēršļu, kur vēl joprojām atrunā renovācijas darbu veikšanu, uh, dalību valstīs un kas, padara, kas apgrūtina dzīvi kā individuāliem lietotājiem, tā arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Parāk daudzās dalību valstīs sistēma ir tik ļoti fragmentēta, ka pat vienā pašvaldībā tā atšķiras no otras, un līdz ar to ir vesela virkne schēmu, metožu. Domāju, ka mums vajadzētu izveidot sava veida vienas pieturas aģentūru, kas radītu labākas iespējas visiem uzlabot vai vismaz piedalīties mājokļu ekoloģiskumu uzlabošanā. Vēl bez tam uzskatu, ka mums ir jāizvērtē visi projekti un varbūt pat jāpiešķir tiem energoefektivitātes certifikāts. Tātad projekti jāizvērtē pēc to energoefektivitātes spējas. Jā, ir jāskatās arī uz energosistēmām, bet jāskatās uz tām kopumā. Un um, finanšu efektīva izmantošana, holistisks skatījums un rasta sinerģijas starp dažādām tehnoloģijām, arī ēku renovācijā tas ir iespējams dažādas tehnoloģijas, kas darbotos kā māju iekšienē, tā arī to ārpusē, ļautu mums enerģiju izmantot pēc iespējas optimālāk, un tas noteikti radītu arī jaunas e, biznesa iespējas. Mums ir lieliski iespēja spērt būtisku soli uz priekšu energoefektīvu iniciatīvu labākai īstenošanai mājokļu sektorā. Mēs, Paldies, Petersen kungs, un tagad Tomas kungs, kurš runās Marselis kunga vietā. O, oh, Mr. Marselis. Nē, Misters Marselis eh, aizvieto Tomas kungu, tā tad lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Tomas kungs eh, nevarēja šeit ierasties Mēs um, šeit diskutējam par pamatprasībām, bet uh, pamatpostulāts jau ir tāds, ka uh, diskusijas vairāk vai mazāk notiek par to, kā labāk īstenot Parīzes nolīgumu. Protams, uh, šis plāns, šī vīzija ir ļoti ambicioza, un ja vēlamies sasniegt 1,5% samazinājumu robežu, tad mums visiem ir jādod sava arteva. Galvenokārt ir jāsamazina enerģijas patēriņš, un ar šo reformu ceram to panākt. Vēl bez tam mēs uzskatām, ka nevienu ēku nedrīkst skatīt atsevišķi kā ēka iekļaujas ekosistēmā, pilsētas eh, akmens džungļos, kā tā saspēlējas ar urbāno infrastruktūru. Tas viss ir savā starpā saistīts. Mēs nevaram skatīt ēku kā atsevišķu mikrokosmu. Tehnoloģijas, jā, pilnīgi noteikti var mums palīdzēt, eh, bet um, vēl bez eh, augstajām tehnoloģijām ir arī citi tehnoloģiski risinājumi, tīri mehāniski, kur ļoti efektīvi darbojas un kurus mums vajadzētu izmantot. Piemēram, ēkām un eh, mājokļiem, kuriem nav tik daudz naudas pieejams, arī tie var daudz darīt, lai uzlabotu savu ēku ekoloģiskumu. Tā tad eh, vēlētos šeit eh, paģērēt, lai mūsu skatījums uz ekoloģiskumu ēkās būtu, pras, būtu plašāks nekā tikai vienas ēkas ietvaros. Un tagad par kooperatīviem. Uh, ir ēka kooperatīva, bet kāpēc nevarētu būt arī energo kooperatīva, kur cilvēki apvienotos, eh, investētu energo sistēmās un uzlabotu ēku energoefektivitāti. Tāpēc eh, zaļie vēlētos arī šādu rakursu šeit piedāvāt. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, divas minūtes go NGL Silikjotis kungam lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi. Tā tad ēku energoefektivitāte ļoti svarīgs eh, mērķis, bet eh, mums ir nepieciešama integrēta programma. GONGL tā ir prioritāte, absolūta prioritāte. Protams, ka ir jāuzlabo ēku energoefektivitāte, kā ekoloģiska apsvēruma dēļ, tā arī vidas apsvēruma dēļ. Un neaizmirsīsim arī ēkās eh, dzīvojošo cilvēku veselību, ietekmu uz šo cilvēku veselību. Šeit tika pieminēta energo nabadzība, par to ir efektīvāk jācīnās, bet varbūt eh, nevis ar komisijas piedāvātajiem instrumentiem, bet gan drusku savādāk. Lai mēs cīnītos pret energo nabadzību, mums ir jāīsteno sociāli homogēnāka sabiedrība, un enerģiju mēs varētu uzskatīt par sabiedrības labumu, un nevis tikai par naudas gūšanas veidu lielajiem uzņēmumiem. 23 miljoni, kas, Eiro, kas Eiropas Savienībā šobrīd dzīvo energo un nabadzības apstākļos, šis skaitlis ir bīstam augsts bet eh, komisija tam visam piedāvā viedos mājokļus kā risinājumu. Proti, mēs izmantosim eh, publisko finansējumu, lai palīdzētu uh, privātajiem, bet uh, man tā īsti nav skaidrs, no kurienes nāk šīs investīcijas, vai tās vispār parādīsies, vai iedzīvotājiem šāda veida investīcijas vispār tiksies, liksies tīkams uzskata, ka mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un jādomā arī par riska grupām, par nabadzībā dzīvojošiem cilvēkiem. Jo tieši šādiem mājokļiem, kuros dzīvo nabadzīgi cilvēki, ir nepieciešams uzlabojums. Nākamais tamburāno kungs, FDD. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs eh, lielā mērā atbalstam ēku energoefektivitātes uzlabošanu, īpaši renovējot jau eksistējošās ēkas, un tomēr ir nepieciešams runāt par ēku renovāciju, restaurāciju un ēku energoefektivitātes palielināšanu. Līdz šim brīdim šie jautājumi it kā tiek skatīti atsevišķi un patiesībā nekas daudz nav panākts, bet eh, par energo efektivitāti runājot, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Elektromobīļi esam par, iestājāmies par šādu ideju, Un tomēr um, šeit ir piedāvāti vairāki tā kā sliekšņi, 10%, bet arī mēs uh, sev uzdodam un citiem jautājumu, vai tas būs, vai tas būs efektīvi. Ja mēs reāli vēlamies ieviest uh, elektromobīļus, tad uh, šeit runa gāja par 30 tūkstošiem. Mūsuprāt, tā ir ļoti liela nauda. Varbūt, ka varētu labāk šeit diskutēt par lielāku pieejamību, jo uzlabojot e, elektromobilitātes pieejamību, jau tas daudz ko dotu. Nākamais e, - viedas pilsētas, e, katras ēkas energoefektivitāte un arī ēku kompleksa vai mikrorajona energoefektivitāte ir svarīga. Nedrīkst runāt tikai par vienu atsevišķu vienību. Šajā energopakotnē mums varbūt vajadzētu paskatīties no tāda metaplāna, kāda vispār ir energo pārvaldība dalību valstu līmenī, Eiropas Savienības līmenī, megavati, kāda ir optimāli, kāda ir optimāla saražotā megavata izmantošana. Un, eh, jā, ir jāskatās arī uz eh, monopoliem, uz, eh, uz konglomerātiem, tikai tad mēs reāli palīdzēsim patērētājiem. Priekšsēdētājs, vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties šajās debatēs katram viena minūte? Pie, pirmā Grifins kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir tiešām ļoti svarīgs jautājums, jo energoefektivitāte ir ļoti svarīga. Uh, Mani nedaudz uh, satrauc, cik liels ir šis uzdevums. Uh, no vienas puses ir jāatjauno visas ēkas Eiropā, un otras puses uh, ir komisijas piedāvātā pārskatīšanas procedūra. Kā jau kolēģi teica, galvenokārt tiek likts uzsvars uz viedām ēkām, lai kontrolētu enerģijas patēriņu. Tie ir ļoti svarīgi. Priekšlikumi tos atbalsta, un tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu tikpat ambicioziem būt attiecībā uz ēku remontēšanu, jo īpaši ņemot vērā eh, cilvēks, kuri cieši no energo nabadzības un dzīvo uh, energo neefektīvās ēkās. Mums šeit vajadzētu iekļaut konkrētu eh, mērķi, kā uzlabot energoefektivitāti sociālajām ēkām un um, īres namiem. Tā ir iespēja uh, uzlabot veselu kopienu uh, pirktspēju un dzīves līmeni un uh, par katru vienu procenta uzlabojumu mūsu energoefektivitātes uh, mērķī mēs varam daudz, daudz cilvēkus uh, izvilkt no energonabadzības. Paldies! Oh, thank you very much. Man Bremts kundz, lūdzu. Paldies. Tikai daži politiski komentāri. Un tad mums būs iespējas iedziļināties detaļās, kā jau referents ļoti pareizi uzsvēra savos ievadvārdos, gribu uh, to uzsvērt, ka šis ir ne tikai ļoti svarīgs eh, dokuments, bet eh, tā ir arī daļa no mūsu pienākuma, ko esam uzņēmusies izpildīt Parīzes saistības, Parīzes nolīgumu. Ko es ar to gribu pateikt? Nevaram vienkārši izvēlēties vienu lietu. Tas būtu jāskata kā tāds globāls pienākums. ETS, tīra enerģija, transports, tas viss ir jāskata kopā. Tātad ir ļoti svarīgi cieši sadarboties šajā komitejā, lai būtu šī Uh, kopīgā pieeja. Otrā piezīme, un to arī citi jau uzsvēra, ka uh, vajadzētu arī domāt par to, kādi ir uh, vēl papildu ieguvumi. Ēnu, uh, es atvainojos, ēku energoefektivitāte var radīt arī papildus darba vietas, tas var atrisināt energo un nabadzību. Un šajā kontekstā mums ir jāraugās tiešām uz ļoti konkrētiem un ambicioziem mērķiem. Paldies, Kelī kungs, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, man jāsaka, ka Man ir liels prieks, ka Bēnsen kungs ir referents šajā jautājumā, jo viņš ir ne tikai ļoti zinošs šajā jautājumā, bet viņš arī uh, rāda piemēru, jo viņš ir eh, um, ļoti energoefektīvi izremontējis savu māju. Un vēl viena lieta, kas vēl nav pieminēta, ir izglītības jautājums. To gribētu pieminēt. Es esmu no īrijas. Uh, mums bija šis te nekustamā īpašuma burbulis. Uh, un eh, ļoti daudz sliktas kvalitātes ēku tika uzbūvēts. Un es negribu, lai kādā citā valstī tas notiktu, jo, ja mēs runājam par energoefektīvu ēku būvēšanu, mums ir jānodrošina, lai darba spēks būtu kvalificēts, kas to dara - elektriķi, santehniķi, būvnieki un tā tālāk. Un, uh, Nav pietiekami cilvēkiem iziet divu dienu kursus, un tad viņi domā, ka viņi ir gatavi. Uh, to darīt. Nē, mums ir jānodrošina, lai darbspēks, kas veic šo darbu, tiešām būtu pienācīgi kvalificēts. Pohes kungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir interesantā pakete. Mēs eh, zinām, ka arī padome skata šo jautājumu. Dalībvalstis eh, ir pārsvarā pār šiem jautājumiem, bet mums arī būs jāpievēršas detalizētāk šiem jautājumiem. Ja būs konflikts ar padomi, tad šis jautājums ievilksies un arī ieviešana ievilksies. Kad mēs runājam par direktīvu, tad uh, ir tā, ka uh, būtiski netiek mainīts līdzšanies formulējums, un tomēr ir vēl daži jautājumi, piemēram, definīcija par uh, pasīvajām mājām. Tā trūkst. Tas tiek atstās dalību valstu ziņā, un man šķiet, ka tā nav laba ideja. Tā, šī definīcija būtu jānosaka Eiropas Savienības līmenī. Un direktīvas pārskatītā versija satur direktīvas sākotnējo 4. pāntu, direktīvā par energoefektivitāti, to es atbalstu, jo tādējādi var finansēt ēko energoefektivitātes uzlabošanu un cīnīties ar uh, um, energonabadzību, bet vajadzētu arī piekto pantu attiecināt ne tikai uz valdības ēkām, bet uz visām publiskajām ēkām. Količek kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man uh, atsaukties uz Pohas kunga teikto. Es domāju, ka uh, sabiedriskās ēkas un sociālie mājokļi uh, Eh, būtu jāskat kā īpašas intereses grupa, runājot par energoefektivitātes uzlabošanu un izolāciju uzlabošanu. Bet te nav runa tikai par um, izolāciju, runa arī par uh, ēnainākām vietām. Tātad dienvidos jo īpaši var ietaupīt enerģiju, pareiz tās būvējot, paredzot pienācīgu ēnu un arī par ventilāciju runājot. Ja mēs labi izolējam ēku, tā ir jābūt arī labi ventilētai, jo pretējā gadījumā rodas tāds mikro uh, klimats, kas ir patiesībā ļoti kaitīgs cilvēkiem, kas dzīvo šajās ēkās, kas nav labi ventilētas. Tātad uh, Visos pasākumos mums ir eh, jārod tāds eh, vienkāršs veids, kā izvērtēt lietas. Tātad, ja mēs vēlamies izolēt ēkas eh, ar Eiropas līdzekļiem un cīnīties ar energonabadzību, tad tomēr atbildē ir jābūt arī nodrošinātāji pieejai minimālam enerģijas apjomam. Uh, Bieži vien mēs arī saskaramies ar konfliktiem runājot par ēkām, kas ir vēsturiskais mantojums, un tur ir zināmi e, noteikumi. Un e, runājot par elektrību, mums vajadzētu būt e, harmonizētām kontaktligzdām, jo um, citādi rodas daudz problēmu. Piemēram, elektriskās automašīnas ir grūti uzlādēt. Tagad turmēs kungs, lūdzu. Paldies! Paldies, bērni, par jūsu labo ievada paziņojumu. Es domāju, ka laba plānošana ir ļoti svarīga, un tas arī ir tas tilts starp šo likumdošanu un pārvaldības likumdošanu. Ja mēs lasām tekstu, kas mums ir priekšā, raugoties uz to, vai varam stiprināt sociālo mājokļu aspektu, tad, ja paraugāmies uz to, kas šo ziemu notika daudzās valstīs ar smogu, uh, Uh, kur tiek uh, dedzināti uh, atkritumi un mājas nav labi izolētas un viņi saskars ar smoga problēmu. Mums ir jābūt tādai stratēģijai, kur tas viss ir labi iz, integrēts. Bērni, es nezinu, vai mums jau ir risinājums. Naftas un gāzes cenas ir relatīvi zemas. Un aplēses ir tādas, ka tās arī saglabāsies samā līmenī, arī energoefektivitātes eh, pūliņu dēļ. Tātad kā mēs varam piesaistīt privātos līdzekļus, kāds ir šis eh, motīvs privātajiem investēt, ja cenas ir tik zemes? Mums ir jānonāk līdz 2050. gadam pie nulles izmešu situācijas uh, ēku jomā, un tur ir vajadzīgs arī finansējums, publisks finansējums, lai piesaistītu privāto finansējumu. Un pie tā mums ir jāstrādā, mums ir detalizētāk jāraugās, kā labāk varam izmantot publiskos līdzekļus. Bet tā kā naftas un gāzes cenas un CO2 cenas ir zemas, nebūs pietiekama stimulu uh, um, veikt šos uh, uzlabojumus tikai ar privātiem līdzekļiem, un ar šo patiesību mums ir jārēķinās. Paldies! Paldies! Blanko Lopes kungs, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Energoefektivitāte ēkās ir uh, izšķirīgi svarīga, tad, kad runājam par atteikšanos no CO2 emisijām Eiropas Savienībā. Uh, lielāki eh, patērētāji tiešām var arī veikt ietaupījumus, un tas ir izdevīgi viņiem. Ļoti liela daļa ēku patiesībā nav energoefektīvas, līdz ar to ir ļoti daudz darāmā, eh, remontējot pastāvošās ēkas. Mēs eh, zinām, ka enerģijas ietaupījumu var sasniegt diezgan ātri un lēti, vienkārši izolējot ēkas. Uh, un tas var eh, palīdzēt arī radīt darba vietas. Un tātad tā ir iespēja cīnīties pret energo nabadzību. 23 miljonu um, ģimeņu joprojām Eiropā cieš no energo nabadzības. Mums ir jāsniedz pietiekama informācija par iespējām uzlabot ēku energoefektivitāti. Uh, ir uh, tas jādara un tam ir jābūt uh, izdevīgi. Uh, Tātad šī atkal ir iespēja, kāda mums šeit ir. Lielas paldies! Tagad Spirākie kungs. Spirākie kundze, es atvainojos. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, είμαι και εγώ ευτυχή. Paldies! Man arī ir liels prieks, ka Bensēna kungs ir referents, jo viņa viedā māja tiešām ir piemērs. Bet mums ir jāsasaista šī ļoti labā uh, Uh, uh, viedā ēka ar uh, tām novecojušajām un energoneefektīvajām ēkām visā Eiropā. Piemēram, Tesalonikos es esmu arī daudz strādājis pie šī jautājuma risināšanas, jo liela daļa iedzīvotāji dzīvo a, pilnībā energonabadzībā, neefektīvās ēkās, un mums ir jāsaprot, ka energonabadzība ir tāda Eh, situācija, eh, no kuras cilvēkiem ir ļoti grūti eh, izkļūt. Tātad mums ir vajadzīga finansēšanas platforma, izmantojot EFSI fondu un citus fondus un arī piesaistot privāto sektoru, lai uh, izdarītu to, kas ir jāizdara. Mums ir arī jāinformē iedzīvotāji par ļoti taustāmajiem pozitīviem rezultātiem, uh, kādi būs šiem pasākumiem. Paldies! Sī, sí, grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Vesela virkne lietu eh, parāda, ka viens no svarīgākajiem elementiem šajā priekšlikumā ir um, zināma vienkāršošana. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir jāpārskata direktīva un tā jāvienkāršo. Tā tad eh, nav vairs diskusijas par tiem parametriem. Protams, ka mums ir jābūt augstai ēku energoefektivitātei. Par to šaubu nav, bet ir jānosaka zināmi. Eh, tātad bija zinām ierobežojumi līdz šim, un tie ir jāatceļ. Es gribētu piedāvāt, eh, lai šajā pirmajā tekstā mēs rīkotos uh, ambiciozāka attiecībā uz mērķu noteikšanu. Ja paraugāmies uz šo te 5% mērķi, piemēram, tas ir pilnīgi nepietiekams, mums ir jānosaka daudz ambiciozāks mērķis. Un runājot arī par ieviešanas, piemērošanas aptvērumu, ja to vēlamies paplašināt, mēs varam runāt par publiskām, jeb sabiedriskām ēkām, privātām ēkām un vēl plašāku ēku kategoriju spektru. Tas ir pilnīgi nepieciešams, lai panāktu reālas izmaiņas dažādās ēkās. Paldies! Thank you very much. Miss... Lielas paldies, Kariņa kungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Interesanta diskusija. Gribu norādīt uz vienu lietu no praktiskā viedokļa. Protams, ka ēkas ir uh, ļoti laba vieta, kā uh, Uh, uzlabot energoefektivitāti, pamazināt mūsu uh, atkarību no uh, importa un tā tālāk, bet ir arī tādi aspekti kā izmaksas un izglītība, piemēram, trīs Baltijas valsts, bet arī visā Austruma Eiropā mums ir milzīgs apjoms 70. un 80. gadu ēku, kurām nav īpaši labi energoefektivitātes rādītāji. Toreiz nevienu tas uh, neinteresēja. Lai šīs ēkas uh, remontētu, atjaunotu vai arī uh, būvētu ē, jaunas ēkas, ir problēmas ar cilvēku, ar kvalificētu darba spēku. Un pirmā problēma, runājot par ēkas uh, izolāciju, tad cilvēki domā, ka ir jāuzliek vienkārši izolācija, un tad atkal rodas ventilācijas problēmas, un tad, ja ie, rīkojat arī ventilācijas sistēmu, tad eh, tas tieši kaitē ēkai. Mums ir jāveido ļoti laba ventilācija, un tā savukārt ir dārga. Un mūsu ēkā, mūsu valstīs tās nav sociālās ēkas, bet eh, tas ir parasti Tās ir tās ēkas, eh, šīs bloku mājas, kurās dzīvo visnabadzīgākie cilvēki, bet ir privāti Um, dzīvokļi. Viņiem ir šie ļoti nekvalitatīvie dzīvokļi, kuriem ir vajadzīgas milzīgas investīcijas, bet no kurienes tad nāk šī uh, nauda? Um, jo mēs nevēlamies, lai īres cenas palielinātos, uh, bet no kurienes tad nāk šī nauda, ja nebūs augstāks īres cenas? Paldies! Es pats arī sevi iekļauju runātāju sarakstā, un es gribētu atsaukties uz Kelīkunga teikto Viņš teica, ka Bensona kungām ir ļoti laba ēka, māja, kas būtu labs piemērs. Es gribētu jums atgādināt, ka jo īpaši referents un ēnu referenti, ka Uh, lielākais ēku īpašnieks visās 28 valstīs ir valdība, un neviens nekavē valdībām rādīt labu piemēru ar savām ēkām. Un tad, kad Kariņa kungs runā par katastrofālā stāvoklī esošām mājām, bieži vien tās ir valdības mājas, valdībai piederošas mājas. Tātad tā pati valdība, kas uzliek noteikumus privātiem sektoram, uh, bieži vien pati nepilda uh, savas prasības. Tātad mans ieteikums referentam būtu atzīt faktu, ka lielākais uh, ēku īpašnieks Eiropas Savienībā ir valstis. Un tagad Giereka kungs, lūdzu. Dziękuję bardzo. E, mówiąc o... Paldies. Ja mēs runājam par ēku energoefektivitāti, mums uh, jāņem vērā uh, ka šī eh, problēma bieži ir vietējā mēroga problēma, jo apkure, siltums, siltuma saražošana, tas viss notiek vietēji. To nevar transportēt lielos attālumos. Tas ir piesaistīts arī klimata uh, situācijai. Mums ir nepieciešams līdz 200 kWh mūsu uh, mājās uz vienu vienību. Savukārt dienvidos tas varētu tas varētu būt tikai 30 kWh, daudz mazāk. Līdz ar to nevajadzētu skatīt situāciju visā Eiropā homogēni. Viena sistēma šeit var nebūt efektīva. Un tas ir arī milzīgs uzdevums pilsētvidas plānotājiem un arhitektiem. ja viņiem jāņem vērā arī ekoloģiskā situācija un klimata mērķi, jāuzlabo pilsētu vide. Tā tad um, jādomā ne tikai par ātrumu šajos pasākumos, bet arī par efektivitāti. Paldies. Uh, jā, mēs runājam par energonabadzību un par to, ka jātaupa enerģija un ka tas ir ļoti slikti, ka cilvēkiem uh, cilvēki dzīvo šajā energonabadzībā. Bet uh, parunāsim par citu aspektu. Ja mēs uh, padarīsim uh, prasības par energoefektivitāti stingrākas, tad uh, ēkas kļūs dārgākas, arī īres maksas kļūs uh, lielākas. Līdz ar to nu, cilvēki nevarēs uh, vairs dzīvot šajās ēkās, viņiem būs jāizvācas vai viņiem arī būs jābūvē citur, bet ņemot vērā šīs prasības arī jaunbūvju celšana var izrādīties pārāk dārga. Ko tad darīs šie cilvēki? Līdz ar to vai nu vispār netiks būvētas jaunasākas, vai arī cilvēki nevarēs vairs maksāt īres maksas. Nu, lūk, tad var sevi sirsnīgi apsveikt, jo rezultāts būs tieši pretējs tam, ko mēs te plānojam. Labi, paldies, Rēla kungs. Pēdējais runātais manā sarakstā ir Nika kungs. Paldies, priekšsādātāji. Man ir viens komentārs. Man šķiet, ka Eiropas politikai šajā ziņā jābūt uh, saistošai. Mm, Tā, tās Eiropas Savienības valstīs ir tās augtās bloku mājas ar simtiem, 150 dzīvokļiem, kas jāremontē, mm, izmantojot uh, varbūt Digi Regio uh, līdzekļus. Tas būtu ļoti labi, bet mm, neatļauju šos līdzekļus izmantot uh, vietējo pašvaldību iniciatīvām. Uh, nevar šos līdzekļus izlietot privātajām uh, pilsoņu vajadzībām. Līdz ar to tiek noslēgti milzīgi līgumi uh, ar 500 uh, cilvēkiem, un ja viens no viņiem ir pret šo plānu, tad neko nevar darīt. Tad energoefektivitāti visai ēkai nevar uzlabot. Nu, lūk, šādas iniciatīvas dažreiz kavē tīri birokrātiski lēmumi. Un, um, tas nozīmē sliktu komunikāciju. Līdz ar to Eiropas līdzekļi, kas ir mūsu rīcībā, netiek uh, lietderīgi izmantoti un energoefektivitāte paliek slikta. Paldies, paldies, Nika kungs. kungs. Vai kāds cits vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Lielas paldies par lielisko vācu gara disciplīnu un es aicinu. No Uh, komisijas pārstāvi no Digi uh, Energy uh, izteikties par šo priekšlikumu. Paldies! Ļoti interesanta diskusija, gaidīsim turpinājumu, varbūt daži komentāri Bensena kungam. Labprāt, dzirdēsim vairāk par to, kā likumdošana varētu veicināt piekļuvi privātajām finansējumam. Mēs jau paši ar to nodarbojamies, bet būtu labi arī leģislatīvas iniciatīvas šeit piedāvāt. Un tad arī e, jāizvarās no e, šī strupceļa ar nekustamo īpašumu, kas tev ir rasties par kumpalu natriju un kelīkungu teikto. Jā, mēs mēģinām to iekļaut arī apvāršnī, apvārsnī 2020, proti iemaņas, iemaņu attīstīšana šajā sektorā. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs neredzam te iespēju veicināt likumdošanu, bet varbūt paralēli rīkojoties. Čiča kungs, eh, viņš baidējās par izmaksām. Protams, izmaksas pastāv. 8 eh, miljārdi tāds skaitlis izskan, bet tāpat laikā, runājot par energo efektivitāti, mēs eh, strīdāmies Mm, par vistas un olas mūžīgo jautājumu, eh, jo sākumā tad tomēr ir jāinvestē šie līdzekļi, lai panāktu mūsu mērķus, kā to darīt pēc iespējas izmaksu efektīvā veidā, tas ir jautājums. Cena eh, kungs, mēs piekrītam vienas pieturas schēmai, tas arī ir iekļauts apvārsnī 2020, mēs to īstenojam arī nacionālā līmenī. Uh, Eh, jūs eh, minējāt piemēru no jūsu valsts, kur eh, daži privāti uzņēmumi ir sagatavojuši ļoti efektīvu schēmu. Būtu interesanti ieskatīties šajā piemērā, mēs varētu izmantot citu, šo, to izmantot un pārcelt arī uz citām valstīm. Mēs mm, piekrītam mm, Lesī kungam par saiknēm un saskārni varbūt plašāku kontekstu. Uh, Tad, tad ja ēka būtu inteliģenta un ar viedo aplikāciju palīdzību pati pieņemt lēmumus par apkurī vai dzēsēšanu atkarībā no tā, vai puš vējš vai spīd saule. Tas, protams, ļoti palīdzētu. Automātika šeit ir mm, ļoti labs risinājums. Te varētu arī uzkraut, uzkrāt, teiksim, nepieciešamu enerģiju, ja spīd saule un to tērēt pēc tam. Tas ir ļoti interesanti. Silik Jotis kungam par energo nabadzību. Tas izskanēja arī citos komentāros. Mūsu analīze ir tāda. Tikai darot to, ko mēs plānojam, mēs uh, palīdzam cilvēkiem ar uh, zemiem ienākumiem. Ja jūs uh, īrējat dzīvokli, mm, kas ir energoefektīvs, varbūt jūs maksāsiet nedaudz uh, lielāku īri, bet jūs daudz ietaupīsiet, uh, maksājot mazāk par jūsu enerģijas patēriņu. Nu, tāpēc mēs arī runājam par to, ka Nu jau 3 miljonu ēku ir renovētas, e, atjaunotas, e, un e, cilvēki tur vairs nedzīvo energonabadzībā. Varbūt tas nepalīdz visiem pagaidām, bet mēs uzskatām šos pasākumus par labu soli uz priekšu. Tam Brānaukungs un tam Tormes kungs. Tas ir saistīts ar tirgus dizainu, ar pārvaldi, pa, ar atjaunīgu enerģiju. Daudz ko mēs te darām attiecībā uz energoefektivitāti skar ne tikai energoefektivitāti, bet arī atjaunīgu enerģiju un uh, tās izmantošanu. Te Blanka Lopes kungs varētu sausīties. Um, viņš par to runās. Mūs uh, interesē arī, kā to visu piesaistīt pārvaldes plāniem. Kad ministrijas ilgtermiņā plāno enerģi, enerģijas apgādes programmas, uh, viņiem jāzina, uh, kāds potenciāls ir energoapgāde un kādā stāvoklī ir mūsu ēkas. Van Bremts kundze izteicās par Parīzi, Parīzes mērķiem. Protams, to mēs paturam prātā, un mūsu ES mērķi ir virzīti uz Parīzes mērķiem līdz pat 2050. gadam. Pagaidām mēs cenšamies kvantificēt vairāk mūsu centienus. Uh, šajā virzienā. Porka kungam atbildot, mēs vēlētos paplašināt darbības jomu šim priekšlikumam. Runājot par nulles enerģijas ēkām, to mēs neierosinām. Mēs arī ne, neesam pievienojuši piektā panta noteikumus par valdības ēkām, jo uh, Šobrīd mums ir grūti novērtēt mūsu priekšlikuma ietekmi un pārāk plaša darbības joma mums šķiet riskanta. Turklāt eh, šobrīd notiek šīs diskusijas, kas ir ļoti noderīgas, bet ja diskusijas būs pārāk sarežģītas, izējot no pārāk plašas darbības jomas, tas arī varētu uh, kavēt visu šo procedūru un visas šīs iniciatīvas, tāpēc mēs nevēlamies šobrīd paplašināt darbības jomu. Nu, Tarnis kungs runāja par um, publisko finansējumu. Daudz ko var iesākt ar pu publisko finansējumu, bet uh, var iztikt arī bez tā. Privātais finansējums arī ir interesanta alternatīva un tad viedas ēkas, teiksim, logu. Uh, Uh, no logus nomainot, uh, var uh, izreikināt, cik daudz enerģijas jūs ietapīsiet, un tas ietekmēs arī aizdevumu likmes, pensiju līmeņus, procentu likmes, kas jāmaksā par kredītu. Tas tam visam būs ietekme, ticiet. Par Nika kunga un Klarens kunga teikto par ēkām, kas. Uh, kas ir privatizētas. Nu, tad tiešām ir problēmas gan ar īres līgumiem, gan ar a, atjaunošanu. Nu, tad tika pieminētas Baltijas valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija, bet a, neskatoties uz problēmām šajās valstīs, ir arī ļoti interesanti risinājumi, kas tiek īstenoti. A, Lietuva ļoti efektīvi uzlabo arī valdībai piedarošas ēkas. Uh, Un uh, tiešām ļoti veiksmīgas iniciatīvas tur tiek īstenotas. Un Raila kungs, protams, izmaksas ir svarīgas. Runājot par jaunbūvēm, mēs uh, uh saskatām progresu konverģējot uh, īpaši energoefektīvas ēkas ar netik energoefektīvajām, jo šādi pilsoņi var um, labi salīdzināt šos aspektus tīri no um, ekonomiskā skatu punkta atkarībā no izmaksām un pieņemt pareizo lēmumu rezultātā. Paldies! Uh, ļoti iespaidīgi man šķiet jūs pieminējat katru runātāju vārdā un arī atbildējāt katram. Uh, paldies jums! Un tagad Bensena kungs jūsu secinājums. Paldies priekšsādātājiem! Paldies par komentāriem! ēnu referentiem, kolēģiem, kas ir ieinteresēti šķietami šajā dosijā. Tikai 1,5% no āku uh, dzīvojamā mm, fonda mm, tiek uh, atjaunotas, uh, lai uzlabotu energoefektivitāti. Līdz ar to mums jāfokusējas uz uh, šo problēmu. Tika pieminēta ne, nepieciešamība uh, atjaunot arī uh, valdībai piedarošas ēkas, uh, publiskas ēkas, pašvaldības, reģioni. Viņam nu, tur tiešām atrodams ļoti neefektīvas, energo neefektīvas ēkas, kas ir jāatjauno un uz to vajadzētu fokusēties. Mums ir EIB, mums ir EFSI, mums ir struktūra fondi, situācijas uzlabošana reģionos. Uh, Mums ir līdzekļi, bet tas nav globāls risinājums. Mums vajadzētu panākt progresu pie privātā finansējuma piesaistīšanas. Šķiet, tas tā ir um, panākuma ķīla šajā procesā un uh, jādara viss, ko varam. Un, uh, teikšu, uh, Bremts kundzi, ka uh, mēs te neesam vien paši. Uh, mūs pavada atjaunīgas enerģijas priekšlikums, eh, arī daudzi citi priekšlikumi. Es vēlos eh, pateikties ANU eh, referentiem par lielisku sadarbību un gaidu turpmākas diskusijas un sarunas. Paldies, Bensen kungs! Un tagad mēs skatīsim nākamo 11. punktu darba kārtībā - atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana. Painformēšu jūs ka mums ir viena stunda paredzēta šai prezentācijai. Tā laikā uzstāsies referents, anreferenti, un uh, tad notiks arī vispārēja diskusija. Tagad dodu vārdu Jose Blanku Lopes kungam 5 minūtes. Paldies priekšsādātāji. Komisijas priekšlikums mums ļauj izskatīt Eh, kā eh, varam enerģijas tirgus eh, pielāgot mūsu šī brīža mērķiem, nākotnes mērķiem attiecībā uz enerģijas patēriņu. Mums ir attiecīgas saistības, lai apkarotu klimata pārmaiņas. Mēs esam uzņēmušies šīs saistības starptautiskajā kontekstā un mums ir vajadzīgi attiecīgi instrumenti, lai realizētu šos mērķus. Atjaunīga enerģija ļoti palīdz, un uh, ir šāds instruments ne tikai mūsu mērķu panākšanai enerģētikas sektorā un klimata sektorā, bet arī uh, bezdarba samazināšanai. Mēs te varam runāt par uh, rūpniecisko struktūru, par profesionālajām kvalifikācijām. Tie ir daudz blakus aspekti, kas var tikt izskatīti. Uh, Atjaunīgā enerģija nozīmē ne tikai ekonomisko ilgtspējīgumu. Tā ir arī izdevība apgādāt pilsoņus ar lētu enerģiju, kas arī veicinās mūsu enerģētisko neatkarību. Tīra enerģija ir ļoti pozitīva lieta, un mēs ejam pareizajā virzienā, bet šķiet, ka neesam izdarījuši pietiekami daudz, jo mūsu mērķi ir ambiciozi. Parlamentam jānodrošina konsekvence ar mūsu 2013. Uh, uh, uh, gada mm, mērķiem un 2050. gada mērķiem. Mēs uh, vēlamies iet tālāk par noteikto mērķi 25%. Mēs uh, vēlamies uh, panākt dekarbonizāciju līdz 2050. gadam un panākt 27% uh, mērķi līdz 2030. gadam. Godīgi sakot, šķiet, ka šie 27% tiks sasniegti bez īpašas piepūles. Tas nozīmē, uh, ka mums jābūt vēl ambiciozākiem, lai tiešām sasniegtu arī šo dekarbonizācijas mērķi līdz 2050. gadam. Nacionālajā līmenī nepieciešams pieņemt saistošus mērķus. Mēs vēlamies, lai atjaunīgā enerģija būtu konkurētspējīga, uh, vēlamies, lai uh, atjaunīgajai enerģijai būtu uh, lielāks eh, īpatsvars eh, enerģijas miksā visā Eiropas Savienībā. Eh, priekšlikumā rakstīts arī par retroaktīvo pasākumu negatīvo ietekmi. Tajā ir svarīgi ieskatīties, bet jānodrošina, ka Eiropas vīzija ir reģionu vīzija, kas dara visu, lai nodrošinātu attiecīgas investīcijas un uh, veicinātu energoefektivitāti. Vēl viens uh, pamata aspekts šajā priekšlikumā - piesaistīt uh, patērētājus šim procesam, deleģēt dažas pilnvaras pilsoņiem, jo pilsoņi ir pamatelements šajā sektorā, un kombinējot dažādus elementus - ražošanu, cenas, izvēles iespējas patērētājiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mums jāveicina arī viedas tehnoloģijas, kas eh, ļaus pilsoņiem brīvi izvēlēties. Eh, jāparedz inteliģenti eh, tīkli direktīvai, jāatvieglo visa šī procedūra, lai izveidotu nākotnes enerģētikas tirgu. Patērētājiem jānodrošina viņu tiesības, un lai to darītu, jāparedz arī attiecīgs formulējums teksta, likvidējot visas barjeras, kas mums pagadām ir ceļā. Vajadzētu paplašināt atjaunīgo enerģiju arī uz transporta sektoru. Daudz emisiju Eiropas Savienībā rodas transporta sektorā un būs grūti uh, panākt dekarbonizācijas mērķi, ja mēs ļoti izlemīgi neskatīsim arī to, kas notiek transporta sektorā. Arī tas ir jāizdiskutē ar pilsoņiem. Rezultātam jābūt uh, skaidrai uh, likumdošanai, kas palīdzēs īstenot mērķus un panākt tīrāku, lētāku, pieejamāku enerģiju kas palīdzēs eh, radīt darba vietas. Tas ir milzīgs izaicinājums. Bet tas nav tikai izaicinājums, tā arī ir izdevība. Paldies, un tagad eh, dod vārdu EPP referentam, eh, ēnu referentam Kelīkungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos uzteikt komisijas priekšlikumu par to, ka tiek pārskatīta atjaunīgo energoresursu direktīva. Uh, Varbūt detaļās neiedziļināšos, bet eh, vēlētos nākt klajā ar pāris domām par šo priekšlikumu. Vispirms, eh, kā jau šeit izskanēja, šie mērķi diskusijas eh, būs par 27%, kas ir ierosināti, un tagad par šiem 27%. Vispirms, parla parlaments jau vairākas reizes ir uzsvērs, ka vajadzētu augstāku mērķu 40%. Eh, komisija uzskata, ka 40 ir pa daudz, ir, ir atkal tāda, kur uzskata, ka tas ir pa maz, un tomēr pagātnē pierādījies, ka eh, vairums vēlas eh, augstākus augstāku procentu, bet varbūt šobrīd mums vajadzētu paraudzīties uz to, kas tad ir izpildāms. Un komisija, komisijas priekšlikums 27 tomēr to vajadzētu pārskatīt. Piemēram, vēja enerģija un arī citi atjaunīgie resursi, tos eh, vajadzētu palielināt, bet noteikti, kad ir jāskatās uz to, kas tad varētu būt realizējams. Ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai atjaunīgo energoresursu nozarē strādājošie uzņēmumi nesabītos. Un eh, lai nebūtu tā, ka mēs atkal tikai tukšas vārdus, maļam tukšas salmus un eh, līdz 30. gadam atkal neko nepanāc, nepanākam. Ja e, 27% tiks panākts kā slieksnis un e, tas ir izpildāms, es būšu priecīgs. Vēl runājot par um, atjaunīgo energoresursu patērētāju, um, patērētāju attieksmi pret atjaunīgiem resursiem ir ļoti pozitīva un vajadzētu īpaši lauku rajonos palielināt atjaunīgo energoresursu sadaļu kopīgajā energo piedāvājumā. Mums ir jāraugās, lai godīga enerģijas, enerģijas sistēma tiktu īstenota, un, protams, ir jāsamazina arī enerģijas piegādes izmaksas, operacionālie izā, iz, operacionālās izmaksas un arī tā saucamais stand-by samazinājums. No tā iegūtu pilnīgi visi. Un, protams, ir vēl daudz jādarā. Nākamais eh, apsildīšana un gaisa kondicionēšana. Protams, nākotnē mums par to būs jāraugās, un komisijas piedāvājums viena procenta ietvaros arī varētu būt nepareizais signāls investoriem. Un visbeidzot. Ļoti uzmanīgi ir jādiskutē arī par biodegvielu. Pagātnē mēs neesam panākuši īpaši labs rezultāts. Paldies! Paldies, Kalī kungam, saka priekšsēdētājs, un tagad dod vārdu ECRN referentam Hansulkungam. Kā jūs ziniet, 27% piedāvātais komisijas risinājums atjaunīgo resursu sadaļā vai 27% būs un saglabāsies, vai pa, e, šis procents tiks palielinās, to redzēsim. Bet e, katrs atsevišķās dalību valsts ieguldījums šajā procentībā tiks diskutēts. E, katrā ziņā šobrīd netiek paredzēta procentu sadalījums pa nozarēm. Tomēr šķiet, ka viss pretrunīgākais priekšlikums ir eh, griesti, ka biodegvielas eh, sadaļa transporta jomā no 7% tiek samazināta uz pāri par 3%. Nu, un, protams, eh, jaunas, jauni uzņēmumi un jauni biznesa modeļi parādās eh, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgā biodegvielas eh, nozara Eiropā. Jautājums vairāk ir saistīts ar to, eh, kā šādi griezti ietekmēs visus tos, kurus tas ietekmēs. Un šobrīd tiek paredzēts, ka uh, citos reģionos izmantojums nebūs tik pietiekami augsts. Un kā eh, tieši biodegviela tiks audzēta laukos. Eiropas parlaments jau iepriekš ir uzsvērs to, cik tas ir svarīgi, bet eh, ēnu referents eh, vēlas uzsvērt arī konvencionālo biodegvielu nozīmi. Patreizajā momentā situācija vēl nav akmenī kalta, Bet vienlaicīgi vēlētos pateikt, ka e, nekādos kompromisos subsidiaritātes jomā neielaidīšos, lai katra dalība valsts var nolemt savu e, energo miksli. Fidēls kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms e, par mērķi piekrītu, un to jau referents teica. Kaut kas vēl ir kaut ko vēl varam pamainīt, bet eh, vēlētos, lai itra komiteja uzsāk pētījumu un apkopo zinātniski pieejamos datus, bet, ja pareizi atminos, tad komisija savu priekšlikumu sagatavojot balsts uz 12. gada datiem. Pie tām eh, no 12. gada līdz 17. gadam daudz kas ir noticis Galvenokārt eh, investīcijas atjaunīgajos energoresursos ir pieaugušas gandrīz eksponenciāli. Līdz ar to mm, noteikti komisijai būtu jāpamaina savs atskaites punkts. Varbūt, ka komisija varētu izdarīt par eh, apkuras un eh, vēsināšanas iekārtu atjaunīgo energoresursu daļu parlaments jau vairāk kārt ir izteicis savu viedokli. Un, piemēram, ja katrs to samazinātu par kādu konkrētu procentu, tad tādas valst, valsts, kuras jau tagad visu apsildīšanu, piemēram, vai vēsināšanu nodrošina ar atjaunīgajiem energoresursiem, tad viņiem šo mērķi vēl vairāk samazināt, sasniegt fiziski nav iespējams. Nu, un, protams, uh, Varbūt nevajadzētu aizmirst vispār siltumnīcas gāzu samazināšanas vispārējo ideju un nerunāt tikai un vienīgi par dažādiem materiāliem, par biomasu un par koksnes izmantošanu. Varbūt atstāsim to dalību valstu kompetencēm nolemt, kā energomiksli viņas iesaistīs dažādus atjaunīgos resursus. Uh, Un eh, jā, šeit jau atkal nāk iekšā parlamenta debats par mežrūpniecību. Ir tādas dalību valsts, kurās eh, teritorija klāja 70-80% apmērā meži, un ir savukārt tādas dalību valsts, kurās ilgtspējīga meža nozara vispār neeksistē, ja tā varētu teikt. Bet tagad atgriezīšos pie energoresursu, ja atjaunīgu energoresursu investīcijām. Tās krītas pēdējo gadu laikā. Domāju, ka mums vajadzētu skaidri pateikt investoriem, ka vēlamies tās redzēt palielinātas. Un par ilgtspējīgu politiku runājot, protams, ka atjaunīgiem energoresursiem ir jābūt lielākai sadaļai. Un pēdējā tēma, ko vēlētos pieskarties, vēlos eh, griezties pie eh, komiteju savstarpējās stīvēšanās par dažādu, apd par dažādu atbildības jomu. Tātad visa šī te eh, ziemas pakotne, protams, ka ir vesela virkne dažādu dokumentu, un jau zinām, ka šeit būs stīvēšanās ar NV, piemēram, par ilgtspējības kritērijiem. Es domāju, ka mums ir jāiecērtās un jāpastāv uz dalītu kompetenci, bet ka mums ir pilna atbildība par šo ziemas kompetenci. Un tagad Tormas kungs. Eh, uh, Lielas paldies! Paldies, kolēģi! Mums ir gandrīz konses par to, ka 27% ir par zemu. Kāpēc? Tāpēc, ka izmaksas ir kritušās. Atjaunīgās enerģijas bija dārgas. Paraugieties tagad uz uh, pēdējiem datiem par uh, solāro enerģiju un aizjūras, uh, tātad jūras vēja parkiem, uh, šie te uh, skaitļi ir novecojuši. Mums vajadzētu uh, raudzīties, lai komisija uh, publicē atjaunotus datus. Ja mēs to uh, kombinēsim ar ambiciozāku pieeju efektivitātes ziņā, tad 33, 35 varētu būt tas uh, skaitlis. Uh, un kas ir svarīgi. Es nesaprotu, kāpēc komisija saka, ka 50% no zaļās enerģijas 2030. gadā ir maksimums, ko mēs varam uh, sasniegt. Un tad viņi saka, uh, ejam līdz galam elektriskajā uh, mobilitātē un, un apkurē, bet uh, kāda jēga tad ir izmantot elektrību? Uh, Ja jums būs mašīnas, kas tiks darbināts ar uh, ogļu enerģiju, tas būs netīrāk nekā ar dīzeli. Tātad, ja mēs rēķinām, mums vajadzētu uh, likt lielāku uzsvaru uz elektrību, jo tas ir tas, kur mums ir jāsakombinē šīs lietas uh, - elektromobilitāte un arī ēku energoefektivitāte. Uh, Un tad, kad būs efektīvas ēkas, tad varbūt arī varētu būt lielāka daļa elektriskās apkuras. Runājot par atjaunošanu, tur ir lielas kapitāla izmaksas, un, piemēram, Polijā ir uh, bijis PV uh, e, konkurss. Jūs zināt, ka zeme Polijā ir lētāk nekā um, Dānijā. Uh, Uh, un Polijā ir 95 eiro par megavatu stundu un, Pol, un Dānijā 55. Kā to izskaidrot? Tātad gandrīz uh, visur ir uh, viena tāda pati saule, un tad mēs organizējam tādu konkurences konkursu, un tad nonākam pie šīm ceņām. Kāds tur ir uh, noslēpums? Tās ir kapitāla izmaksas. Kapitāla izmaksas Polijā ir augstāks nekā Dānijā. Tas pats. Uh, Uh, ar Vāciju. Uh, vēja turbīna Vācijā ir lētāka nekā Rumānijā. Un tas mums ir jāatrisina šīs augstākās kapitāla izmaksas. Un visi investori jums pateiks, ka vismazākais risks nozīmē arī viszemākās kapitāls izmaksas. Uh, Un uh, vēl viena lieta, kas nav laba komisijas priekšlikumā, ir tas, ka pārvaldība par atjaunīgiem enerģijām pārāk vāja. Es piekrītu uh, referentam, mums ir jāatgriež pie saistošiem nacionālajiem mērķiem, tas dod investoriem noteiktību. Un tad ir vēl viens jauns elements. Mums vajadzētu palīdzēt dalībvalstīm iegūt uh, ietaupījumus uh, sistēmās, tīklos un tirgos, uh, sadarbojoties. Un, uh, Es eh, aicinu šīs sinerģijas veidot. Eh, mums ir izmaksas, tāpēc, ka mēs nesadarbojamies elektrības sistēmās. Un kāpēc komisija šeit nevirzās? Kāpēc eh, nenāk klajā ar priekšlikumiem par Baltijas jūras reģiona sadarbības ieguvumiem, piemēram? Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, tas ir jāpiedāvā. Ir jāliek saprast valdībām, ka tā ir iespēja visiem, un tas nav nekāds sloks. Paldies! Tagad Lupas Bremējo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas priekšlikums nav pietiekami ambiciozs, un man tiešām ir jādomā, vai tiešām enerģijas uh, dienesti um, komisijā savā starpā sadarbojas, jo šajā jomā izskatās, ka ļoti uh, vāja šī sadarbība un plānošana. Uh, atjaunīgās enerģijas tiek ņemtas vērā tad, kad uh, komisijai tas ir izdevīgi, bet vispārīgi runājot, tās tiek aizmirstas. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīga sociāli taisnīga energo pāreja, cīnoties pret energo nabadzību un demokratizējot ražošanu un patēriņu. Tam ir tajā visā jāiekļaujas. Uh, Un svarīgi ir uh, sasaistīt visus šos faktors, nacionālās programmas, dažādos atbalsta mehānismus, lai virzītu uz priekšu atjaunojumu enerģiju attīstību. Un mums ir uh, jāraugās uz iegūmiem, uz izdevumiem, uh, atjaunīgo enerģiju jomā, elektrības jomā, transporta jomā, un, protams, mums ir uh, jāaizstāv visu pušu intereses, un tie būtu mazie ražotāji un uh, arotbiedrības un uh, dažādas apvienības, kas strādā pie atjaunojumiem resursiem, bet mums ir visiem jāstrādā saskaņot, lai sasniegt mūsu mērķus. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs arī gribētu, kā jau vairāk kārt uh, esam teikuši, pateikt, ka mēs atbalstām uh, to, ka jāpieturas nacionālajiem mērķiem, runājot par atjaunojamo enerģiju ražošanu. Un kas mums ir jādara? Mums ir jāstrādā saskaņotā veidā. Mēs nevaram kaut ko vienu darīt ar labo roku un kaut ko pilnīgi citu ar kreiso roku. Un šeit ir vajadzīga zināma sadarbība. Uh, ir jāņem vērā enerģijas patērētāji, mums ir jāpiedāvā viņiem vislabākais, un šeit, eh, manuprāt, atjaunojumās enerģijas var spēlēt ļoti pozitīvu lomu. Ir noteikti mērķi, bet tie tiešām ir diezgan eh, zemi, varbūt tie būtu jāpalielina, bet visiem ir jābūt ieguvējiem. Nu, mums, protams, ir eh, jānodrošina arī ieguldījumi vietējā līmenī, un mazie ražotāji arī jāiekļauj energoresursu struktūrā. Piemēram, slimnīcas, skolas un līdzīgas iestādes bieži vien var eh, ar pašu ražošanu nosaka 90% no savām vajadzībām, un tas viss iekļautos eh, tādā kā uh, ietvarā, uh, iesaistot arī autonomo enerģijas ražošanu, mēs nedrīkstam ignorēt to, ka daudz ko var izdarīt ļoti nelielā uh, apmērā, vietējā līmenī, un tas var būt kopā rēķinot liels ieguldījums. Ir valstis, kas ir uh, gājušas priekšu ātrāk, uh, Piemēram, Itālija šajā jomā ir ļoti tālu tikusi, un mums tiešām ir jā, eh, iet tālāk par vārdiem, ir jāīsteno taustāmas lietas, taustām pasākumu, lai pilsoņi var gūt labumu no tā visa. Uh, Un mums ir jāpatur vienmēr pilsoņu prātā, plānojot šīs lietas. Mums jāņem vērā arī tie ieguvumi, kādi ir investējot vietējā līmenī. Ir arī ģeopolitiski ieguvumi šeit, eh, risinot šos jautājumus vietējā līmenī. Paldies! Paldies, Tambrāno kungs! Un tagad ir vēl septiņi pieteikušies runāt. Vienu minūtu Kariņkungam vispirms. Lielas paldies, priekšsādātāji. Arī šī ir ļoti interesanta diskusija un atkal uh, pieminēšu kādu praktisku jautājumu. Manuprāt, tas ir ļoti uh, svarīgs dokuments. Nav šaubu, ka vairāk atjaunojamo resursu ir labāk Eiropai uh, klimata dēļ, importa atkarības samazināšanas dēļ un tā tālāk. Bet šeit ir viena lieta saistībā ar tirgus dizaina regulu, kas ir jāņem vērā. Uh, jo bieži vien uh, ir aizvien vairāk starpnieku, starp līmeņu, ja ir vairāk atjaunāmā resursu un ir vajadzīgs rezerves. Un tur uh, arī tiek izmantotas subsīdijas uh, fosilējiem kurināmajiem. Ja vēlamies no tā uh, atkāpties, tad mums ir jādomā arī, kā atteikties no subsīdijām uh, atjaunojumiem resursiem, un mēs taču gribam, lai visu laiku deg gaisma un nevis pēc piecām desmit minūtēm. Par to vienkārši ir jāpadomā, kā um, veicināt atjaunojumos resursus, um, nepanākot to, ka ražotāji grib subsīdijas fosilāmiem kurinājumiem, jo mēs taču no tā vēlamies atteikties. Um, tas viss ir saistīts. Paldies! Un tagad Martāna kungam viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzsvēršu vienu punktu, kas eh, ir problemātisks. Tas nav vienīgais, bet tas ir īpaši problemātisks. Piemēram, šis ļoti striktais eh, komisijas uzsvērtais princips par um, tehnoloģisko neutralitāti konkursos. Tas rada arī demokrātisku problēmu, jo tur netiek ņemta vērā uh, vietējā pieņemamība, netiek ņemta vērā teritorijas apsaimniekošana. Es jums norādīšu piemēru. Iedomājieties piekrasts reģiona Eiropā, kas tagad grib veidot vēja parku jūrā. Un rīt viņi to nevarēs. Viņi nevarēs pateikt, ka mēs veidosim konkursu atjaunogajām um, um, enerģijām, viņiem būs konkurence ar fotovoltaiku un uh, zemes vēja parkiem un tā tālāk. Un uh, es uh, domāju, vai mēs. Uh, nedosim drīzāk priekšroku Ķīnas saules paneļiem, kas ir lētāki nekā Eiropā ražotām tiem vējģeneratoriem. Un arī pilsoniskai sabiedrībai ir jāzina, ko tad viņi pieņem, ko nē. Jā, atjaunogās enerģijas tas ir ļoti labi, bet tomēr ir kompetences, kas nav komisijas kompetences. Paldies! Merci. Paldies! Količeka kungs, lūdzu. Děkuji, kolega Pouk. Paldies. Iepriekšējais runātājs ļoti labi pateica, ka zināmos gadījumos uh, būtu labāk uh, investēt uh, saules enerģijā un citos savukārt vēja enerģijā. Ir zinām resursi, kurus var uh, uzglabāt un kurus var izmantot uh, kā rezervi, piemēram, biomasu. Ja mēs lietojam biomasu gāzes ražošanai un nevis uh, tiešai elektrības ražošanai, tad uh, tā varbūt arī ūdens enerģija. Ir um, zināmas uh, sūknēšanas metodas uh, hidroelektrostācijās, ko var izmantot, bet ir arī tādi resursi, kuriem vajadzīgas liels rezervas, piemēram, vējš vai saule. Geotermālajai enerģijai nav vajadzīgs šāds rezervas. Cits jautājums ir, cik lielā mērā mēs varam veidot mūsu atbalstu politiku tā, lai novērst šo uh, nevienlīdzību. Kas attiecas uz uh, transportu, mēs runājam par uh, ūdeņraža automašīnām. Eiropas uh, komisijai šķiet tas īpaši neinteresē, kamēr ūdeņradis patiesībā varētu uh, mums palīdzēt, tad, kad ir pārāk liels vai pārāk mazs uh, Uh, enerģijas pieprasījums, tātad izlīdzināt šo vēju un saules radīto enerģiju, jo, manuprāt, tas ir jāiekļauj šajā ziņojumā, varbūt komisija var uz to atbildēt. Soriņo kungs, lūdzu. Muito obrigado, Eu queria saudar o trabalho do relator, partilho a sua. Es gribēju apsveikt referentu šajā jautājumā, es piekrītu jūsu vīzijai Atjaunojumā enerģija ir izšķirīgi svarīga, uzlabojot energoefektivitāti, jo īpaši, lai cīnītos pret klimatu pārmaiņām un nodrošinātu mūsu atkarības samazināšanu no importa. Un arī ir, tas ir svarīgi, lai radītu darba vietas dalību valstīs. Mums ir jābūt ambiciozākiem mūsu mērķos balstoties uz uh, ekonomiskiem apsvērumiem, bet arī uz vidas apsvērumiem. Tātad uh, šī uh, direktīva būtu jāvērš tieši uz viedu energo pārēju, jāintegrē atjaunojumās enerģijas tirgu, ir uh, jāsalāgo dažādi energoavoti, mums ir jāturpina atbalstīt pētniecība atjaunojamo enerģiju jomā un arī eh, jāpēta tālāk, kā šo enerģiju var droši eh, uzglabāt un eh, pārvadīt. Arī transporta aspekts atjaunīgajās enerģijās ir ļoti svarīgs. Uh, un kaut gan mums vēl nav pilnīgs risinājums šajā jomā, mums ir jāturpina eh, skatīt eh, dažādi eh, uzglabāšanas veidi, dažādi dambi un tā tālāk, un arī starp savienojumi, lai pārvadītu atjaunamu enerģiju. Un tagad Vērnērs kundz lūdzu. Paldies priekšsādētāji! Es kā ēnu referente par uh, elektrotirgus dizainu, protams, arī sekoju ar lielu interesi šai direktīvas pārskatīšanai par atjaunīgiem energoresursiem, jo tie ir ļoti svarīgi elektrības tirgū. Mēs um, pilnībā mainām sistēmu uz tādu decentralizētāku sistēmu, kai, protams, ir jābūt elastīgākai. Komisijas priekšlikums. Uh, direktīvas pārskatīšanai par atjaunīgiem energoresursiem, piedāvā labus pasākumus, šur tur gan vajadzētu uzlabojums, mums, manuprāt, vajadzētu ambiciozāku pieeju runājot par atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 2030. gadam, par to vēl diskutēsim, bet no savas puses un no mūsu politiskās grupas puses var teikt, ka um, mēs uh, ar mērķi, 27% bez nacionālajiem mērķiem, tam mēs nepiekrītam. Tas vienkārši nav pietiekami ambiciozs. Gribu vēl uz vienu punktu īpaši norādīt. Komisijas priekšlikumā ir atļautas atbalsta sistēmas arī turpmāk, un tas ir labi, taču tām ir jābūt eh, saskaņā ar valstu subsīdiju noteikumiem. Pret to man arī nekas nav iebilstams, bet procedūra ir pārāk sarežģīta un necaurskatāma Un tas vienmēr beigsies ar to, ka nacionālās ministrijas mēnešiem ilgi uh, vedīs sarunas ar konkurences ģenerāldirektorātu, lai rastu kompromisu vai paņa, saņemtu atļauju un tādējādi mēs nenodrošināsim plānošanas drošību ražotājiem, uh, nozars pārstāvjiem. Varbūt komisija tomēr varētu strādāt efektīvāk un šajā direktīvā paredzēt kritēriju katalogu atbalstu sistēmām un lemt parastajā likumdošanas procedūrā. Paldies! Paldies, Verners kundze, tagad Saunders kundze. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses gribētu uzsvērt uz divām, uzsvērt divas problēmas. Pirmkārt, eh, biodegviela. Um, tātad. Uh, no 7% uz 3,8% mēs pāriesim līdz 2030. gadam, bet tas kavēs veselu nozari un pārāk zem tiek novērtēta biodegviela. Šeit ir um, vesela nozara, kas ražo bioetanolu, un e, mēs varam taču tādējādi samazināt mūsu importa vajadzības, ražojot šo izdegvielas e, savās valstīs. Un ne, tehnoloģiskā neutralitāte, kas tika jau pieminēta, Tātad gribētu uzsvērt uz to, ka šeit nav pietiekama skaidrība runājot par konkursiem, runājot par tehnoloģisko neutralitāti vietējām iestādēm, taču vajadzētu būt iespējai dot priekšroku vienai vai citai tehnoloģijai, ņemot vērā topogrāfiju, geogrāfiju un arī um, ražošanas struktūru savā reģionā. Es šeit domāju kaut vai par uh, ģeotermisko enerģiju Elzasā. Bez īpaša atbalsta šī joma nekad nevarēs attīstīties un sasniegt to pašu konkurētspējas līmeni kā citas tehnoloģijas. Jā, ir ļoti svarīgi jautājumi, par ko diskutēt, un pie tā noteikti vēl atgriezīsimies. Paldies! Paldies! Grifins kundze, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jāizveido Eiropas Savienības juridiskais ietvars, lai Eiropa tiešām varētu kļūt par vadošo atjaunojumu enerģiju uh, jomā un nodrošināt uh, drošību investoriem. Komisijas priekšlikums nav pietiekami ambiciozs, un tas ir jāuzlabo, kā jau kolēģi teica. Mums vajadzētu uh, 40% saistošu mērķi Eiropas Savienības līmenī un arī nacionālos saistošos mērķus, lai sasniegtu 2030. gada atjaunīgās enerģijas eh, mērķi. Un arī klots uzsver, ka pārvaldība ir jāstiprina. Ir atšķirīga situācija šajā jomā eh, Eiropas Savienībā, un šīs atšķirības būs jāņem vērā. Uh, Varbūt, ka jāizstrādā tādi finansēšanas instrumenti, kas palīdz tām valstīm, kas ir atpalikušākas, sasniegt vidējo līmeni. Es atbalstu tos priekšlikums, kas tiek piedāvāti par finanšu stabal, atbalsta stabilitāti, par grantiem uh, un uh, arī energo kopienu atzīšanu un tiesībām um, pilsoņiem, jo tie taču ir pilsoņi, kas ļaus mums uh, panākt šo uh, pāreju uz uh, um, jaunu energo laikmetu, mums vajadzētu šo paketu tiešām skatīt kopā kā paketu. Paldies, paldies, Grifins kundze. Tagad kurum Bašev kungs, lūdzu. Благодаря ви, господин председател. Paldies priekšsēdētājiem. Es neticu sistēmai, kur uh, katram ir sava atbilde uz jautājumu. Un pat es arī uzskatu, ka 27% mērķis nav realizējams, ja katra valsts neuzņemsies ļoti konkrētas saistības šajā sakarā. Es jau esmu uzdevis jautājumu komisāram Šefčovičam, bet neesmu saņēmis atbildi. Šķiet, um, Karā padomu 2014. gadā pieņēma šo rezolūciju, šo, pie, šo lēmumu, un uh, tagad, uh, kas notiks ar Eiropas Savienības budžetu? Jā, dalībvalstis uh, neveic iemaksas, kas tām jāveic. Otrais elements mm, - attiekšanos no preferencēm. Mūsu valsts bija pirmā, kas izpildījusi mērķus 2020 programmas ietvaros, bet tagad, uh, atsakoties no preferenču cenām, mums ir nulle megavatu stundu, uh, nulle iekārtu, kas uh, uzbūvētas, tātad šī atteikšanās no preferenciālajām cenām neļauj mums sasniegt mūsu mērķus. Uh, Uh, līdz 2020. gadam un arī uh, turpmāk nevarēsim sasniegt uh, nākotnē paredzētos mērķus. Nākamais runātais. Paldies. Šķiet, ka Kariņa kunga piezīme bija interesanta. Kāda būs nākotne? Kāda būs tirgus vide šajā sektorā? Un īstenībā uh, šķērslis te varētu būt pārāk zema CO2 cena. Teiksim, padomājiet, ja mēs runājam par um, mm, sūkņiem, um, sūkņu telpām, mēs uh, esam piedzīvojuši uh, bumu šajā sektorā. Un uh, tagad uh, mums trūkst elastīguma, lai manevrētu. Mums trūkst manevrēt spējas šajā sistēma, jo uh, CO2 cenas uh, visaugstākās un viszemākās ir pārāk tuvu. Mm, trūkst uh, šīs manevrēt spējas. Investori līdz ar to mm, atkal meklēs izēju kapitālismā ka tirgus to pieļaus. Viņi izvēlēsies atvērtu ciklu gāzes turbīnas. Palasiet uh, konkurētspējas ģenerāla direktorāta dokumentus. Un viņi piekrīt atvērtā cikla gāzes uh, turbīnas uh, var um, refinansēt tirgu, bet uh, tā kā cenu starpības starp CO2 uh, vienībām ir uh, tik uh, niecīga, mums vienkārši trūkst elastīguma. Labi, paldies, uh, Markris Kundze no komisijas. Paldies priekšsēdētājiem. Uh, ļoti labi, ka mūsu priekšlikums uh, raisa tik dzīvas diskusijas un tik daudz cilvēkiem ir viedoklis un idejas, kā uzlabot mūsu priekšlikumu. Mūsu priekšlikums eh, ir vērsts uz atjaunīgās enerģijas potenciāla mm, pilnu izmantošanu un 27% eh, mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam. Kā jau teica Blanko kungs un eh, vispārējie, priekšlikums ir izšķirīgs, lai uh, aktīvāk izmantot atjaunīgo enerģiju, lai parūpētos par mūsu pilsoņiem un piedāvātu viņiem pilnībā funkcionējošu enerģijas savienību. Tad pagaidām mēs runājam par mērķi 27% līdz 2030. gadam. Uh, Tas ir labs solis uz pilnīgu dekarbonizāciju līdz 2050. gadam, ko arī ierosina komisija un arī Eiropa padome to apstiprināja 2014. gada oktobrī. Daži deputāti, Kelly, Federlē, Turmes, ierosināja um, uzlabojumus ietekmes novērtējumā. Tur uh, esot izmantot ļoti nerealistiski skaitļi atjaunīgajai enerģijai, bet šie skaitļi bija piemērs, es vēlos precizēt. Komisija mm, izmanto mm, tādu datu modelēšanu, kas uh, ir balstīta uz uh, pieejamajiem datiem, un uh, par to mēs varam sniegt papildu skaidrojumus, ja būs jautājumi. Komisija uzskata priekšlikumu par ļoti ambiciozu. Mēs piedāvājam sabalansētu pasākumu kopumu uh, elektroenerģijai, uh, apkurei un atvēsināšanai un uh, tirgus regulēšanai. Tas ļauj uzlabot situāciju pārvaldē, tirgus dizainā un energoefektivitātē. Atgādināšu par dažiem no mūsu ierosinātajiem pasākumiem. Uh, Mēs vēlamies koordinētāku un uh, sastruktūrētāku pieju dalību valstu atbalsta schēmām, uh, lai netiktu sagrozīta situācija tirgu, lai līdzekļi tiktu izmantota liederīgi horizontālā līmenī Eiropas Savienība, kā jau Karņikungs norādīja. Mēs, protams, atbalstām jaunpienācēju tehnoloģijas šajā tirgu, tātad inovācijas. Mēs novēršam retroaktīvas izmaiņas likumdošanām un vēlamies panākt vairāk caurskatāmības, uh, regulēšanas, un uh, tas ļaus savukārt samazināt izmaksas, uz ko norādīja Turmes kungs. Mēs uh, vēlamies izmantot uh, pilnu potenciālu apkuras atvēsināšanas sektorā, kas eh, atbildīgs par 50% no CO2 emisijām un eh, enerģijas patēriņa. Eh, šādi izmaiņas šajā sektorā palīdzēs par 70% nodrošināt mūsu mērķu sasniegšanu, tā kā tas ir ļoti svarīgi. Tad arī transporta sektora dekarbonizācija. Tur mums arī ir saistības. Uh, attiecībā uz uh, Eiropas degvielu piegādātājiem, uh, samazinot CO2 emisijas, uh, fosilā kurnāmā izmantošanu un palielinot atjaunīgās enerģijas īpatsvaru. Nākamais punkts ir papildu pilnvaras pilsoņiem, kā teica Tamburāno kungs. Te uh, būtu pieminama arī atjaunīgās enerģijas uzglabāšana uh, bez uh, papildu izmaksām. Un tādas samaksas, tādas maksas par elektroenerģiju, kas ir caurskatāmas. Tad arī vienas pieturas schēma atļauju izsniegšanai, vienkāršas identifikācijas procedūras maziem projektiem un dažos apstākļos uh, Uh, atjaunīgās enerģijas rūpnī, rūpnīču atkal palaišana. Un tad mēs vēlamies mazāk izmantot fosilo kurnamo, samazināt siltumnīcas gāzu rašanos, uh, rūpēties par uh, mm, atmežošanas samazināšanu un klimata mērķiem. Mums ir idejas par mežu resursu saglabāšanu, uh, Uh, un tas ir uh, saskaņots ar uh, dalībās nacionālajām stratēģijām šajā ziņā. Godātie deputāti, protams, šis priekšlikums ir saistīts ar daudziem citiem priekšlikumiem tīrās enerģijas pakotnē, e-pārvalde un tirgus dizains ir īpaši. Līdz ar to mērķis, kas mums šeit ir kopīgs, ir nodrošināt konsekvenci uh, Uh, likumdošanas pakotnei uh, pēc 2020. gada, kas brūģēs uh, ceļu uz tā, tīrāku enerģiju mm, visā Eiropas Savienībā. Komisija sagaida konstruktīvas diskusijas ar parlamentu pārskatot direktīvu, saglabājot um, ambīciju līmeni, virzot uz priekšu atjaunīgo enerģiju, ģenerējot vairāk izaugsmas un darba vietu un samazinot tehnoloģiju cenas. Paldies! Paldies! Lai noslēgtu, Blanka Lopes kungs, jums vārds. Paldies visiem par komentāriem un ierosinājumiem. Man ir daži komentāri par to, kas izskanēja. Kad uh, Lopes Vermeho kundze ziņojums bija apstiprināts, mēs jau runājām uh, par šiem lietām. Nevajadzētu zaudēt globālu mērķi 27%. Tas īstenībā ir savietojams eh, ar 2050. gada mērķiem, bet vajadzētu rūpēties par to, lai attiecīgās enerģijas cenas samazinātos. Es atgādināšu, 27% ir slikts signāls. 27% nav pārāk ambiciozi. Izskatās tā, ka mēs neticam, ka mūsu tehnoloģijas ir pietiekami progresīvas, lai uh, samazinātu enerģijas eh, ražošanas eh, izmaksas, lai sasniegtu komisijas priekšlikuma mērķus. Tātad trūkst ambīciju. Mēs vēlamies skaidru signālu par attiecīgu investīciju piesaistīšanu. Mēs daudz runājam par tiesisko noteiktību. ņemot vērā to, kas dažās dalībvalstīs notiek ar retroaktīvā rakstura pasākumiem. Tas ir svarīgi, ja vēlamies, tiešām vēlamies piesaistīt investīcijas, ja tāds ir mūsu mērķis. Un ja mēs vēlamies, lai šīs investīcijas būtu ilgtspējīgas, neilgstošas pēc būtības, tad nepieciešami saistošie mērķi nacionālajā līmenī. Uh, Citādi neviens investors neuzņemsies šo risku. Nebūs šīs juridiskās tiesiskās noteiktības. Tad mūsu priekšlikums pagaidām it kā valas eh, tiesisko noteiktību, bet neparedz saistošos mērķus, un eh, tas ir paradoks. Bez eh, saistošiem mērķiem mums, mēs nepanāksim progresu par uh, otrās paudzes biodegvielām. Direktīva šeit cenšas eh, atrast līdzsvaru, bet nezinu, vai tas mums labi izdodas. Par to vēl būtu jāpadomā. Par transportu. Tas ir, tra... tas ir sektors, kas visvairāk eh, piesārņo. Mm, tur īpaši jācenšas. Mums ir šie 10%, 10% mērķis šim periodam. Tas jau ir sasniegts, bet e, mums jā, jāiet tālāk, jo šis sektors piesārņo visvairāk. Par patēriņu te izskanēja domas e, par e, ražošanu, par to, ka pilsoņus var piesaistīt šai dekarbonizācijai daudz interesanto domu, bet nepieciešams līdzsvars. Un pavisam skaidrs signāls, lai informētu par mūsu ambicioziem mērķiem. Mēs nevēlamies iet atpakaļ. Un nesaistošie mērķi ir solis atpakaļ. Tas pagadām viss paldies visiem par diskusiju, un es domāju, ka mūs gaida labs progress pie šī dosie. Lielas paldies, kolēģi, par jūsu idejām, par jūsu disciplīnu. Painformēšu jūs, ka ziņojuma projekta prezentācija paredzēta 29. un 30. maijā. Atgādinu, ka šo pēcpusdienu mūsu komitejas sanāksme notiks PHS 5B001, PHS 5B001. Un mēs sāksim nevis pulksten trijos, bet pulksten trijos 45. Mm, to ir, to ir skundze mūsu pirmā